Ieņemiet vietas. Porządek dzienny. Saskaņā ar eh, darba kārtību. Mēs eh, liekam uz balsošanu Surjana ziņojumu budžeta grozījumi Eiropas birojas krāpšanas apkarošanai pašu resursu pārskatīšanu.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 Apsveiksim Surjanu kungu un pāriem pie nākamā balsojuma, kas ir Ečeverijas ziņojums par iekšējā tirgus izveidi elektroniskās komercijas jomā. Sākam balsot par, pret, atturas, pieņemts. Bardzo proszę, Mr. Posolt. Eh, Posolt kungs, jūs gribētu izteikties? Priekšsēdētāji, atvainojiet, bet es esmu atstājis savu kārti ārlietu komitejā. Es to aizmirsu. Es aizsūtīju pēc tās jau, bet es biju balsojumā klāt. Es gribētu, lai tas tiktu reģistrēts. Ok. Ok. Labi, ņemsim vērā. You must help it in any way. Uh, głosujemy te... Ja vienmēr ir jāpiekāpjas savstarpēji. Un tagad saskaņā ar darba kārtību mēs eh, pāriem pie nākamā balsojuma, kas ir. Kas ir Ečeverī ziņams pār pret atturas pieņemts. Gosujamies. Apsveicu autoru Ečeverijā. Nākamais ziņojums ir Deveirakas ziņojums - negadījuma un incidentu izmeklēšana un novēršana civilajā aviācijā. Sākam balsot. Pirmais bloks - kompromiss personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts.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 Liekam uz balsojumu rezolūcijas projektu personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Kolega Cukalas chciał za... Kolēģis Cukalas Cukalas grib izteikties. My, micro... Mana balsošanas karta nedarbojās pēdējos, abos pēdējos balsojumos. Mana balsošanas karte nedarbojās. E, Tehniķi nosūtīsim uz vietu numur 861. Un nākamais ziņojums uz balsojumu ir Vidāla kvadras ziņojums - gāzes eh, piegādes drošības. Blok numer 1 - kompromisowy. Kto je za? Pirmais bloks - kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad es lieku uz balsojumu grozīto komisijas priekšlikumu par pret atturas pieņemts. Nākamais ziņojums ir personāls balsojums. Czy wszyscy głosowali? Zamykam głosowanie. Visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Šiente, gratuluje panu. Pieņemts. Un es apsveicu Vidalu Kvadrasu. Kolega, kolega Šogor, ķau zabrać głos. Gribēju izteikties Šogor kungs. Kolega Šogor. Turklāt viņš ir nāk, referents nākamajam ieteikumam. Esmu par Labi. Mēs to redzēsim mazliet vēlāk. Sogorkungs lūdza vārdu. Paldies. Hozzáállást csatolva a most szavazásra kerülő az Európai Unió és a... Es gribēju paskaidrot šis nolīgums starp Eiropas Savienību un Pakistānu attiecas uz atpakaļ uzņemšanu, tas ir ārkārtīgi svarīgs. Paldies! Un mēs liekam uz balsošanu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Pakistānu par atpakaļ uzņemšanu par, pret, atturas, pieņemts.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 Nākamais punkts ir Kazakziņams par ekonomiskajām attiecībām un tirdzniecības attiecībām ar Turciju. Skatām rezolūcijas priekšlikumu. Vai ir reglamenta jautājums priekšsēdētāji? Es atsaucos uz 175. pantu. Es gribētu lai šis ziņojums tiktu nosūtīts atpakaļ uz komisiju izskatīšanai. Referentam Kazakam ir interešu konflikts, jo viņš ir augstāko izglītību iegūst Sorbonno eh, par Turcijas valdības līdzekļiem. Un es domāju, ka viņa sagatavotais ziņojums nav objektīvs ir, ir jānosūta uz komisiju. Šajā sakarā es Eh, uzstājas to, ka jāieceļ ir cits referents, kurš būtu objektīvs un precīzs, un es ceru, ka kolēģi man atbalstīs. Eh, tādu pieprasījumu var pieņemt tikai no politiskas grupas puses. Mēs nevaram skatīt jūsu pieņemam. Tas eh, ir noraidāms, un mēs pārējām pie balsojuma.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 Otrais grozījums. Padaļām. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Господин председателю, точка 2. Priekšsēdētāji. Otrajā punktā ir norādīts, ka vai nu politiskā grupa vai vismaz 40 deputātu var nosūtīt atpakaļ ziņojumu uz komisijai. Uzdodiet jautājumu sēžzālē, vai 40 de deputātu atbalsta man priekšlikumu. Ja ir 40 deputātu, lai viņi pieceļas eh, par labu priekšlikumam, vai ir 40 deputātu? par labu priekšliku, eh, pieprasījumam. Kolego, to jest niewystarczająca liczba. Piecēlušies eh, deputāti nav pietiekamā skaitā, nav 40 deputātu, kā to pieprasa attiecīgais reglamenta pants. Un mēs atgriežamies pie balsojuma, vēlētos atkārtināt, ka mēs eh, balsojam, nobalsojām par otro daļu, par otrais grozījums, otrā daļa par, pret. Pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Otrā daļa otrajam grozījumam. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot.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 Apsveicam Kazakungu. Saskaņā ar darba kārtību mēs pārējām pie Derlanges ziņojuma Eiropas Savienības tiesība akti par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Mēs skatām rezolūcijas priekšlikumu 51. pants eh, divās daļās par pretatturas pieņemts, otrā daļa par pretatturas pieņemts. Referents vēlas izteikties. Paldies. Gribēju tikai lūgt eh, par eh, pie, pie, veikt galīgo balsojumu kā personālu balsojumu. Vai jūsu, vai jūsu pieprasījuma atbalsta politiskā grupa? Vai tas ir pieprasīts politiskās grupas vārdā? Jā, tas tika apspriests politiskajā grupā. Mazliet par vēlu, bet ja neviens neiebilst, mēs varam uh, personālu balsojumu veikt. Vai kāds ir pret to? Yeah. Yes, Mr. President. Uh, you, you are against yes, Mr. President, I do object. Not because... Jā, es iebilstu priekšsēdētāji. Nevis es iebilstu pēc personāla balsojuma, bet es ļoti bieži esmu sacījis parlamentā. Mums ir jābūt vienotiem noteikumiem, kas tiek piemērot visiem. Ja viens pieprasa uh, pieprasītu personāla balsojumu par kaut ko citu, tad tas tik noraidīts. Ja mums ir šādi noteikumi, tad tie ir jāievēro. E, proszę Państwa, E, głosujemy ustęp 60. Mēs e, turpinām balsoš, balsošanu. Pirmā daļā 60. 60. punktam par pret atturas, otrā daļa pret atturas. Pieņemts. 67. divās daļās pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas noraidīts. Līkumdošanas projekts par, pret, atturas noraidīts. pieņemts. Priekšsēdētāji, mums bija šāda procedūra iepriekš. Mēs varam lūgt personāla balsojumu balsojumu laikā. Un ja 40 deputāti ir pret tāds, nebūs personāla balsojuma, bet šo pagaidām esmu redzējis tikai vienu oponentu personālajiem balsojumam. Chciałem wyjaśnić bardzo spokojnie. Procedura, o której pani mówi. Gribētu skaidrojumu šeit. Ir runa par procedūru, kuras attiecas uz mutiskiem grozījumiem, kur nav termiņu, lai pieprasītu šādu veidu balsojumu. Taču, ja jūs pie, pieprasāt personālu balsojumu, balsojumu laikā, tad nav tāda pati procedūra nav iespēja izteikties pret, bet ir jāievēro termiņi. Taču šāds, e, šāds personāls balsojums netika pieprasīts saulaicīgi. Regu, regla, e, reglamentā viss ir skaidri norādīts. Termiņi ir paredzēti, lai tos ievērotu. Un šeit nav runa par to, vai, vai mēs esam par vai pret, ir vienkārši šie termiņi jāievēro. Rezolūcijas priekšlikums ir pieņemts, un es apsveicu Delangas kundzi. Pa, mēs pārējām pie nākamā ziņojuma, kas ir Ferēra ziņojums - dabas un cilvēku izraisīto katastrofu novēršana. We were voting, colleagues. Mēs, cik reiz mēs varam no, balsot, kolēģi? Vienu. Un viss bija skaidrs. Viss bija pilnīgi skaidrs. Un Un tagad mēs pārējām pie balsojumu par Ferreiras ziņojumu, par kopienas pieeju dabas un cilvēku izraisīto katastrofu novēršanā. Grozījumu nav, liek tos balsojumu par, pret, atturas, pieņemts. Apsveicam Ferreiras kolonu. Nākamais balsojums. Teokārus ziņojums par nabadzības un mazinā, nabadzības mazināšanu darba vietu izveidu jaunatīstības valstīs. Grozījumi nav iesniegti. Mēs skatām rezolūcijas priekšlikumu un mēs balsosim pa punktiem. Otrais punkts par pretaturas pieņemts. Trešais par pretaturas pieņemts pieņemts. 26. par, pret, atturas pieņemts. 49. par, Divdesmit sastais. Pārbaudām elektroniski. 26. sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. pieņemts. Jā, jūs pilnīgi pareizi pieprasījāt elektronisku pārbaudu. Paldies, jo man arī likās, ka atšķirība ir lielāka. 49. punkts par pret atturas noraidīts. 54. par pret Pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 83. punkts pa daļām. Pirmā daļa par, pret, atturas Pieņemts otrā daļa par. Pret. Noraidīts. Astoņdesmit ceturtais punkts. To kārus kundze lūgus vārdu. Šeit ir runa par mutisku grozījumu 84. punktam. Tev, Kārus kundze, jums vārds grozījums, kuru es nolasīšu angliski. Aicina Eiropas Savienību un G20 cīnīties eh, pret eh, ļau, ļaunprātīgiem pasākumiem nodokļu paradīzēs, no, izvairīšanā ar nodokļu Eh, nomaksas, un mēs esam piedāvājuši pēc trešā, trešajā teikuma svītrot vārdu atļaut un nomainīt to ar vārdu veicināt. Paldies. Vai kāds iebilst šim otiskajam grozījumam? Es gribētu atgādināt. ka ir nepieciešami 40 deputāti, kas būtu e, pret mutisko grozījumu, neviens nebilst pār 84. pret atturas pieņemts. Pārējām pie 94. punkta par pret. Pārbaudām elektroniski, sākam balsot 94. Vai visi ir nobalsojuši?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 Beidzam balsot. Odrzucone. Noraidīts. B apsvērums par pret atturas noraidīts. Rezultīs priekšlikums kopumā par pret atturas pieņemts. Apsveicam Teo Kārus kundzi. Un mēs esam nonākuši līdz balsojuma beigām. Jūs elektroniskajos pastos atradīsiet informāciju pār mūsu ceturtdienas sēdi.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 avec euh, le rapport Agnès. Dear colleagues, please. Cienījamie kolēģi, lūdzu, mēs sāksim balsu skaidrojumus. Un sāksim ar.